Herr Präsident! Priekšsēdētāja kungs. Liebe Kolleginnen un Kollegen. Mīļie kolēģi, kolēģis, sēde ir atklāta. Ar šo es paziņoju, ka 2009. gada 12. martā pārtrauktā Eiropas parlamenta sēdešu periods ir atsākts. Vispirms eh, pa kreisi no manis varu sveikt Eiropas parlamenta jauno ģenerālsekretāru Klausu Veli un vēlēt viņam vislabāko veicot darba pienākumu.